un sveicu mūsu vidū Lindu Makevanu kopīgajā AFET-DV sanāksmē pār starptautiskās sadarbības instrumentu. Pie šī dosie strādā divas komitejas kopīgās eh, procedūras ietvaros, un galīgais balsojums 4. februārī notiks abu komiteju kopējā sanāksmē. Kā jūs zināt, šī ir svarīga procedūra, kur mēs runājam pār praktiski 90 miljārdu uh, do, uh, eh, eiro. lapušu ziņojumu, kas būs pamats mūsu šodienas diskusijai. Un tā kā ir ļoti ierobežots laiks diskusijām, došu vārdu Lindai Makēvanai no Lietu komitejas ievadvārdiem. Mm, kolēģi! No attīstības komitejas. Šis ir ļoti svarīgs dosie Es nedzirdu runātāju no zāles. Ieslēdziet mikrofonu, saka priekšsēdētāji. Jā, jā, they work better in the socialist group. Sociālistu grupā viss darbojās labāk, stāv augstāk, bet. Ir. ir palikuši daži mēneši līdz parlamentu vēlēšanām, un šis ir ļoti svarīgs dosie, pie kura strādā abas komitejas. Mums ir jālem par to ietvaru, kā notiks ārējā finansēšana no 21. līdz 27. gadām, periodam, kad ilgspējīgas attīstības mērķiem ir galvenais ieviešanas periods. Ļoti labi, kā līdz referenti ir sagatavojuši šo ziņojumu. Pirmās idejas ir ambiciozas un galvenais parlamenta vēstījums ir par to, vai viens vai vienots instruments taču tajā ir jāparedz eh, elastība par to, kā notiek strateģiskā plānošana, kur tiek novil, novirzīti līdzekļi. Deve komitejā mēs liekam uzsvaru uz eh, attīstības politiku, kas mazinātu nabadzības problēmu. Un es cerīgi raugos uz sadarbību ar afet kolēģiem un arī druā komitejas kolēģiem rezolūcijas sagatavošanai. Ko, kopā ar mums ir līdz referenti, un pirmais, kam es dodu vārdu, ir ar kuru eh, no jums es varu sākt. Eh, Šarls Gērens ir pirmais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji! Kad es redzu mūsu sanāksmes interesētības līmeni, es eh, gribētu aicināt, eh, lai nākošais 20 līdzreferentu vārdā eh, mēs tomēr saņemtu tik svarīgu darbā novērtējumu. Mēs četri līdzreferenti strādājam pie šī teksta, lai varētu nonākt līdz tādam slēdzienam, kurš spētu darboties. Sākotnēji uzdevums bija grūts, bet laikam ritot mēs konstatējam, ka mums izdodas uh, uzlabot komisijas iesniegto testu. Komisijas priekšlikums par sadarbības instrumentu izveidi e, aicina izmantot un pārēdz fondu izmantošanu Eiropas interesēs, jo ir, es saku, kā aicinu izmantot, jo, eh, lai gan parlamentu līmenī, komisijas līmenī, šķiet, ka tas, ehm, tajā ir vienprātība, padomas un dalībvalsts līmenī, tomēr šķiet, ka nav. Šajā jomā ir jāstrādā vairāk, jo pašreizējā prakse attiecībā uz attīstības fondu. Uh, nedod iespēju parlamentam izmantot savas prerogatīvas. Pašreizējā praksē atbilst vairāk postdemokrātiskai loģikai nekā demokrātijas principiem, lai to pateikt skaidru un gaiši. Tāpēc no šī viedokļa raugoties, ja mēs vēlamies uh, dot norādes demokrātijas ziņā mūsu partneriem ar šo un izmantot šo instrumentu, tad mums ir vienlaicīgi jārāda labs piemērs. E, izmantojot savu vārdu cienīgus demokrātijas principus, savā darbā mēs vadījāmies no sekošajošiem apsvērumiem. Pirmkārt, uh, No paša sākuma mēs mēģinājām panākt to, lai tiktu respektēts Eiropas akī attīstības sadarbības jomā un ārējās darbības jomā vispārīgi. Tāpat mēs šo instrumentu mēģinām saskaņot ar tām prasībām, ko nosaka ilgspējīgās attīstības mērķi un mēs mēģinājām panākt to, lai šis instruments atbilstu mūsu doktrīnas pamatam un tiem virzieniem, par kuriem mēs esam vienojušies, vai dažādos uh, ietvaros, vai Eiropas, vai ANO līmenī, kur mums ir arī Eiropas Savienības kā dalībnieka mērķi, kas ir atbalstāmi un iestrādājami reālajā dzīvē. Nākošā apsvērumu kategorija. Mēs mēģinājām uzlabot komisijas tekstu, padarot to caurskatāmāku, panākot labāku parlamentāro kontroli, lielāku efektivitāti, kā arī panākot eh, politiku viengabalainības principu. Ir vairāk grozījumu šajā sakarā. Piemēram, 34. B, 238. grozījums, kur ir paredzēta labāka parlamenta eh, demokrātiska kontrola, eh, padarot sadarbība pastiprināts ar parlamentu un ārējās darbības dienestu. Tā ir viena no prerogatīvām un nākošā uzlabot stāvokli līdz lēmuma jomā un darba sistēmā jomā. Arī šeit mēs vadījāmies no principa vai un kas ir pareizs un noderīgs Eiropas parlamentam, nekaitējot šo instrumentu izpildēji. Domāju, ka mums tas izdevās. Mēģinot diskutēt vienlaicīgi gan paralēli ar komisiju par to, kā mēs varam sadzīvot, uzlabojot parlamentu lomu lēmumu un pozīciju, un arī komisija, kurai esam pateicīgs par pieejamību, mūs nemudināja gatavot deleģētos aktus. Tomēr mēs tādus sagatavojām. Es eh, skatos uz Fēliks reakciju, kas parāda, cik lielā mērā es nenovirzos no patiesības, bet vismaz tā ir šī brīža spēle. Es nezinu, vai mums jau ir izdevies, bet e, konstruktīvajā dialogā un tā ietvaros mums ir izdevies likt saprast komisijai, ka parlaments nav mierā ar status quo, ka jāspēr solis uz priekšu un ir ļoti nedaudz uzlabojumu, ko mēs piedāvājam, bet kas ir būtiski mēs iekļaujam astoņus deleģētos aktus, lai parāda arī to, ka parlamentā var būt sava balss. Tas nav mēģinājums, lai apgrūtinātu darbu ārējās darbības dienestam vai komisijai, gluži otrādi. Mēs vēlamies vienkārši teikt savu vārdu par lielajām stratēģiskajām izvēlēm un izvēlēm tām summām, kas tiek paredzētas šo mērķu īstenošanai. No manas puses tas ir viss, jo tā vai citādi mums būs atkal tas viss jāskaidro mūsu parlamenta grupās, lai dotu iespēju tiem kolēģiem, kuri nevarēja būt klāt šodien, kuri ir ļoti daudz, lai viņi varētu eh, atgūt to kavēto. Paldies, Šārla! Un Nākošais runātājs Dans Prēda, līdzreferents no Tautas partijas grupas. Paldies, priekšsēdētāji! Pāris vārdu par mūsu veikumu, lai iekļautu skaidrus mērķus eh, dažādajās politikās. Iesākšu ar kaimiņa attiecībām. Vispirms jānorāda, ka mēs parlamentā paužam viedokli, kas, kam ir nepieciešams atsevišķs instruments, un žēl, ka komisija nav mūsu šo prasību ņēmus vērā. Es mēģināju to iekļaut motīvu izklāstā, un arī līdzreferents šo domu atbalsta. Tāpat motīvu nu, izklāstais norādu skaidri, ka mēs esam atvērti turpmākajām sarunām ar padomu, lai pārskatītu šos jautājumus attiecībā uz kaimiņu attiecību instrumentu nodalīšanu, lai paredzētu finanšu instrumentu attiecīgas apropriācijas. Uh, un nosacījumus, kas būtu domāts Eiropas Savienības un Dienvidu austrumu attiecībām. Mēs nevaram vienlīdzīgi risināt jautājumus ar Gruziju un ar Bolīviju. Mums ir jādomā par kaimiņa attiecību instrumentiem, par citiem aspektiem. Uh, Bet šobrīd mēs esam strādājuši atbildīgi un, es domāju, uzlabojuši komisijas priekšlikumu. Atsevišķa nodaļa ir paredzēta kaimiņa attiecību valstīm. Mēs piedāvājam stiprināt politisko ietvaru, kā arī mērķiecīgu sadarbību atkarībā no sasniegtajiem rezultātiem kaimiņa attiecību politikām par stabilitātes un mieru nodaļu. Mēs esam eh, gatavi gatav piekrist eh, visiem punktiem šajā nodaļā un aicinam uzlabot eh, politisko ietvaru. Tiek piedāvāts finanšu piešķīrums 2 miljārdu eiro apmērā ātro reaģēšanas operāciju sadaļā. Tāpat tas attiektos uz at drošību attīstībai, ātrajām militārajām darbībām, kuru nolūks ir stiprināt eh, mieru attīstību. Tas ir paredzēts ilgspējīgai attīstībai, to nevar finansēt ieroču, munīcijas iepirkšanai vai eh, aizsardzības militāriem operācijām. 270 miljonu eiro ir paredzēti šīm aktivitātēm periodam no 2012. līdz 2020. Eh, gadam par sadarbību ar strateģiskiem partneriem, attīstītajām valstīm. Tas dotu iespēju adekvāti sadarboties ar valstīm, kuras vairs nepieprasa palīdzību divpusējā ziņā. Mēs varam piekrist geogrāfiskajai pieejai. Turklāt mēs arī aicinām veidot tādas politikas, kas ir programmējums. Lūk, īsos vārdos man sakāmais un noslēgumā. Es vēlētos pateikties abu komiteju sekretariātam, Afet un Devika sekretariātam par viņu lielisko veikumu. Paldies, tik tiešām personāls ir strādājis pamatīgi un īsos termiņos, lai varētu visu sagatavot. Nākošais runātājs būs Franks Engels no DV komitejas. Viņš izsakās tautas partijas vārdā. Paldies, Linda! Un es turpināšu no vietas, kur Kristiāns beidz savu stāšanos, lai vēlreiz pateiktos visiem mūsu referentiem attiecīgo grupu un komiteju personālam, kurš ir pastrādājis, lai varētu šo 200 uh, lapušu, 400 grozījumu dokumentu sagatavot. Tas bija milzīgs darbs. No manas puses pamatā sekojuši elementi. Iesākumā būtu noderīgi atcerēties ka mums eh, nākotnē nav neviens vienots instruments, ne divi. No nu, tāda nebūs, ja mēs ne panāksim to, ka šis fonds tiek beidzot budžetizēts, ko grūti ir panākt padomē. Un arī dažas dalībvalstis, taiskaitā atsevišķa svara vai lieluma dalībvalstis, kuras nevisai to atbalsta. Un tāpēc ir skaidrs tomēr, ka viss mūsu darbs ir burtiski atkarīgs no tā, vai tas viss tiek budžetizēts vai ne, jo pretējā gadījumā mēs runājam par dažādām lietām. Un kā līdzreferents, ņemot vērā sarežģītos attīstības jautājumus, plašo geogrāfiju, lai Sahāras Āfriku un tā tālāk, un ņemot vērā to, ka komisija šos aspektus nebija skaidri skaidrojusi, ka ir pirmkārt Lielā Āfrikas stratēģija, partnerība starp abām savienībām, Eiropas un Afrikas Savienību, kura šobrīd esošajā geogrāfiskajā skatījumā nav pilnībā ņemta vērā, un tāpat Āfrika šodien tiek sadalīta kaimiņa attiecību apgabalā, kas ir ziemeļos un ACP, Leisahāras uz dienvidiem, un Mums vajadzētu rast un veidot tādu politiku, kas attiec uz Āfrikas kontinentu kopumā un palīdz veidot patiesas partnerības attiecības ar visu Āfrikas savienību. Un tālāk domāt par citu geogrāfisku griezumu AKK ietvaros, kas uh, E, e, nozīmētu sadalīt trīs e, atšķirīgus reģionus - Āfrikas, Karaību salas, Klusais okeāns, kas nebūtu ideāls risinājums savukārt. Tāpēc mums vajadzētu paturēt AKK realitāti finansējumam arī nākotnē. Šārls runāja par pārvaldību un programmēšanām politiskā jomā, un tas attiec arī uz. Uh, attīstības valstīm. Esmu gandarīts par to, jo, ja mēs rīkotos pēc referēt ieteikumu, tad parlaments varētu būt ar savu svaru eh, vadlīnijām un ieteikumiem pa valstīm, pa reģioniem mūsu sadarbības politikā Āfrikā. Tādējādi Eiropas parlaments kļūtu par patiesu partneri uh, politiku veidošanā. Un tā kā Gruzija nav Bolīvija, tie, tieši tas pats arī Āfrikas centrālā daļā neatiec uz Mauritāniju, Tanzāniju vai Gānu. Un noslēgumā pāriešu pie neatrisinātas problēmas, kas ir partneru un konkrēti EIB loma, finansējuma un politikas jomā. Komisijai tika apgalvots, ka tā vēlas kļūt par banku un, un uh, izspiest EIB no tā, um, savas loģiskās lomas, lai gan investīcija banka paredz uh, visai ierobežotu apjomu sadarbību ar Āfriku un arī komisijas nolūkos nav kļūt par banku, bet mums vajadzētu pārdomāt kopā ar citām institūcijām un Eiropas investīcijas banku par to, vai nevajadzētu izveidot Eiropas attīstības banku. Tāda nepastāv. EIB nav tāda un e, nekas neapgrūtina kādu no nākotnes iespējamiem EIB atzariem par tādu kļūt, un tāpēc vajadzētu iespējams mums uzsākt pārdomas par to, kā mēs veidojam Eiropas attīstības banku, jo visiem tādi ir izņemot Eiropas Savienībai, kas ir liels attīstības partners e, pasaulē. Āzijā tāda ir, Āfrikā tāda ir, un Eiropas Savienībā tādas nav. Tāpēc es Nedomāju, ka šāda situācija ir pareiza. Lūk, iespējams, ka tas ir jāatrisina, taču domāju, ka mēs kopīgi ejam vienā virzienā. Paldies! Um, Paldies, Frank! Nākamais runātājs ir Pancērī kungs no cilvēktiesība apakškomitejas lūdzu. Pancērī kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Es arī gribētu pateikties visiem uh, iesaistītajiem. Mēs labi sadarbojāmies. Nu jā, jūs atstājāt man to labāko daļu. Es uh, drīkstu būt tas, kas visu noslēdz. Cilvēktiesības un pamatiesības. Mums ir deviņi uh, grozījumi, ko iesniedzām, kas uh, atceltu atbalstu valstīm, ja visu laiku tiek neievērots, respektīvi pārkāptas pamatiesības un cilvēktiesības. Budžeta piešķīrumi cilvēktiesībām ir palielinājušies par pusmiljārdu eiro, lai um, veicinātu atbalstu pilsoniskajai sabiedrībai. Runājot par vietējām iestādēm, uh, Mēs esam palielinājuši budžetu šīm organizācijām par 0,7 miljārdiem eiro un tālāko finansējumu par pusmiljārdu eiro. Kas attiec uz FSD, tad līdzreferenti atbalsta jauna FSD izveidi Un um, darbībai arī tiek atvēlēts uh, budžets. Mēs esam iekļāvuši arī veselu virkni uh, drošības klauzulu, kas uh, veicinātu ilgspējīgu attīstību un uh, ilgspējīgu sociālo standārtu un cilvēktiesību ievērošanu. Visbeidzot, FSD plus uh, pārvaldība tika iekļauta kā pāns pamatregulā un nevis pielikumā. Un pēdējais punkts par budžetu. Izmaiņas, ko piedāvā līdzreferenti, ir vērsts uz to, lai tur, kur viens tas, vien tas ir iespējams, mēs varētu garantēt demokrātiju, paredzot um, manevrēšanas iespējas un elastību, palielināt uh, budžeta piešķīrums pilsoniskai sabiedrībai, globāliem izaicinājumiem, cilvēktiesībām un vietējām iestādēm, tas uh, tiks stiprināts un uh, mēs arī uzsvērām zināms geogrāfiskās un tematiskās jomas. Un visbeidzot, uh, mēs uzsveram arī parlamentu pozīciju attiecībā uz šo programmu. Mēs uh, gribētu 3,5 miljārdus eiro atvēlēt uh, attīstībai Āfrikā un 2,4 būtu uh, Zemsahāras Āfrikai un 1,1 uh, kaimiņa attiecību politikai. Gribētu pateikties trim līdzreferentiem. Pēdējo trīs mēnešu laikā esam ļoti labi sadarbojušies un, manuprāt, esam labu darbu paveikuši. Paldies! Liels paldies! Man vajadzēja, protams, pateikt, ka Pancerī kungs ir ne tikai cilvēktiesība apakškomitejas priekšsādātājs, bet viņš ir arī ceturtais līdzreferents no sociāldemokrāta grupas. Tagad ēnu referenti. Es nolasīšu uzvārdus, kas man šeit ir. Check, every... Vienkārši pārbaudīsim, vai visi ir. Vicious, I've got Sabine Lösing, Michael Gala un Edward Kukan. Does anybody... Vai vēl kāds grib izteikties, lai mēs varam atvēlēt uh, attiecīgu laiku? Nē, ļoti labi, četri kolēģi. Varbūt tāpēc, ka AFET 11.15 ir paredzēta uzklausīšana, bet mums ir laiks, četri kolēģi, mums arī, protams, jāuzklājas komisija. Sāksim ar Astravičijus kungu, kurš aizstāv Skākas kundzi, aizstāja. Paldies, un es uh, runāšu savas godātās kolēģis Marietas Šākas vārdā, kura apsveic līdzreferentus ar uh, ļoti lielo darbu, ko viņi ir pēdējās nedēļās paveikuši. Tas, ka referenti paši jau ir iesnieguši vairāk kā 300 grozījumu, parāda, cik šis dokuments ir sarežģīts. Viņi cera, ka mums būs uh, iespējams panākt būtisku progresu līdz šī sasaukuma beigām, bet uzsver, ka šobrīd mēs galvenokārt strādājam pie Eiropas parlamenta pozīcijas, kuru plaši atbalstīt visas grupas. Marīķe pati iesniegs virknī grozījumu par sakojušiem jautājumiem. Jānodrošina, lai būtu skaidra pārvaldības struktūra Eiropas komisijā un arī ārējās darbības dienestā, kas būtu atbildīga arī Eiropas parlamentam. Otrakārt, cilvēktiesību iekļaušana um, Eiropas uh, ārējo attiecību pamatā. Treškārt ir jānodrošina, lai būtu skaidrs politikas ietvers, kurā uh, skaidrus mērķus un programmēšanu var izstrādāt. Un uh, visbeidzot, jābūt skaidriem uh, sasnieguma indikatoriem katrai darbībai, lai nodrošinātu monitoringu un uh, evaluāciju regulāri. Un Marīķis Šākas vārdā Es uh, novēlu referentiem veiksmi darbā un uh, viņa cieši sekos uh, darba norisei, lai nodrošinātu, ka mums ir tāds visaptvarošs teksts. Paldies! Liels paldies! Sabina Lēzinga, lūdzu. Jā. Paldies! Sākumā es gribētu vēlreiz uzsvērt to, ka mūsu politiskā grupa uh, Un es uh, uzskatu, ka tas ir satraucoši, ka gan aizklāti, gan uh, pavisam atklāti Eiropas Savienības nauda uh, kas ir atvēlēta attīstības palīdzībai saskaņā ar 208. līguma pantu, tur kā galvenais mērķis tiek norādīta nabadzības uh, apkarošana. Un tagad šie līdzekļi ir drošības un migrācijas politikai vai arī pat uh, militāru, uh, militārā personāla finansēšanai tiek izmantots. Uh, Tas arī notika ar stabilitātes un uh, miera uh, instrumentu, bet uh, Eiropas Savienības Trust fonde Āfrikai arī tos, tur tas skāra un izskatās, ka līdzšinējie NDICI uh, gadījumā arī ir uh, tas noticis. Es atbalstu, ka referenti uh, iesnieguši grozījumus, lai stiprinātu 208. Eh, līgumu par Eiropas Savienību pantu un lai vismaz eh, at, dažādos formulējumos eh, attiecībā uz migrāciju tas ir iekļauts tekstā. Es tomēr joprojām uzskatu, ka visu instrumentu apvienošana neradīs efektivitāti, lielāku efektivitāti, drīzāk lielāku necaurskatāmību. Uh, No mūsu skata punkta visu politikas jomu sakausēšana jaunajā NDICI, eh, iekļaujot arī jauno attīstības sadarbību, drīzāk eh, tas novadīs, ka visas politiskās jomas eh, būs tādas pakārtotākas un Eiropas Savienības atbalsts drīzāk kalpos Eiropas Savienības interesēm, un tā, mūsuprāt, nav tāda saprātīga metoda, kā ieguldīt mierā un drošībā. Uh, un stabilitātē. Un man ir jautājums uh, referentiem, jo īpaši Prēdes kungam, jo viņš ir afet atbildīgais. Prēdes kungs, jūs iepriekšējā ēnu referents rakstē stāstījāt, ka sarunās ar komisiju jūs mēģinājāt, uh, kā afet to nobalsoja, vismaz ēnī, un cik es zinu, arī cilvēktiesību instrumentu paturēt ārpus jauno instrumentu kopuma. Līdz ar to jūs uh, tomēr nesaskarāties ar atbalstu, un tas nav pārsteidzoši. Bet kāpēc jūs to vairs neprasāt šobrīd? Kāds tam ir iemesls? Ja es pareizi saprotu, tad abi instrumenti arī jūsu uh, ziņojumā ir NDICI ietverti. Par to gribētu pateikt, ka mūsuprāt tas uh, joprojām ir nepareizi visu instrumentus apkopot, tāpēc ka parlamentārā kontrole līdz ar to vēl grūtāk būs nodrošināma arī ar deleģētiem tiesību aktiem, tur nekas nemainīsies, jo mums jau ir šī te pieredze, mēs to zinām. Ir bijuši deleģētie tiesību akti uh, atsevišķajos instrumentos, un tas nav radījis lielāko EP iesaisti vai uh, caurskatāmību. Kāpēc, lai tagad tas būtu citādi? Un, um, jo par šo visaptvarošo instrumentu um, ir norāde uz ēlastību, bet uh, tur ir vēl mazāk stimuls lietot delģētos tiesību aktus. Un pēdējais jautājums. Kāda ir atšķirība starp uh, enhanced dialogu, tātad pastiprināto dialogu un strateģisko dialogu? Lielas paldies uh, par šiem jautājumiem mūsu referentiem. Uh, Un tagad uh, došu vārdu citiem runātājiem, kas nav ēnu referenti. Mums ir trīs runātāji. Mihails Gālers ir pirmais. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es gribētu pateikties referentam un apliecināt, ka uh, kritika, ko izteikšu, ir vērsta ne pret jums, bet pret šo procedūru, kas ir izvēlēta. Jo man tiešām ir iebildumi. Man šķiet, ka laika grafiks, tas, kas mums šeit ir paredzēts, eh, ir pārāk īs, pārāk eh, sasteigts šim eh, svarīgiem uzdevumam. Manuprāt, mēs nevarēsim pilnībā veikt inventarizāciju mūsu komitejās, kas varētu kolēģiem palīdzēt kopīgi padomāt par šiem jautājumiem, un mēs arī nepieņemsim, tad neveiksim tādu dažādu variantu izskatīšanu. Un, uh, Mēs konstatējam, kā jau Gērens kungs to pieminēja, nemaldos šodien citu institūciju pārstāvju klāt ir vairāk nekā deputātu. Un tas arī kaut, par kaut ko liecina. Es būtu gribējis to tāpat kā 2006. gadā darīt, toreiz mēs kaut ko panācām. Uh, Es esmu viens no tiem retajiem, kurš pēdējos gandrīz 20 eh, gados eh, ir strādājis visās šajās komitejās AFED, vai budžeta, cilvēktiesības un arī sēde komitejā un citā dažādās delegācijās austrumu un dienvīdu partnerību. Uh, Eh, komitejās, un eh, šorīt vēl atgriežos no Kotonu, tā ir ārkārtā sadarbība. Man ir svarīgi, lai mūsu Eiropas Savienības instrumentu koferis ārpolitikai ir um, tāds eh, saprātīgi īstenojams un visaptveroši, un tāpēc gribētu pieminēt šeit vairākus punktus. Pirmkārt, man ir diezgan lieli iepildumi pret zināmu līdzekļu piesaistīšanu. Tas ir svarīgi. Es izlasīju, ka 95% visu izdevumu būs, eh, ka tiem jāatbilst eh, attīstības eh, politikas kritērijiem. Un ko tad no šiem līdzekļiem nevarēs finansēt? Un ar to es domāju visu ārējo palīdzību un sadarbību. Es gribētu pārbaudīt visus potenciālos ES Eh, pasākumus un kā tas varētu sadalīties visiem dažādiem instrumentiem. Otrakārt, ja mēs parlamentārieši pieņemam politiskos lēmumus par sadarbību ar trešajām valstīm un reģioniem, tad šiem pasākumiem ir uh, eh, konkrētajā sadarbības īstenošanā ārējā palietībā, palīdzībā ir jādarbojas, un, ja nepieciešams, arī īstermiņā, un, ja nepieciešams, ir jāvar mainīt kurs. Uh, Tāpēc tiesību teksti, juridiskie teksti, eh, ko mēs šeit eh, pieņemam, tur jāiekļauj arī eh, parlamentārās līdzdalības iespējas, un es gribētu arī pārbaudīt, kādas priekšrocības dos septiņu līdz šim atsevišķu instrumentu apvienošana, un kādi būs mīnusi šeit. Un trešais punkts, tas ir ieteikums, to jau esmu izteicis iepriekš, papildus instruments Eiropas Savienības uh, Uh, instrumentu koferim, tur ir demokrātija, vēlēšana gatavošana. Uh, Tur mums ir uh, tāds visu laiku pildāms uzdevums transformācijas valstīs un arī attīstības valstīs. Un uh, vēlētāju novēroša, vēlēšana novērošana ir ļoti svarīgs process Eiropas Savienībai, tāpēc vajadzētu arī turpmāk uh, sniegt atbalstu iestādēm par to. Um, nevalstiskās organizācijas, kas novēro vēlēšanas, ir arī izstrādājušas priekšlikumu, un to vajadzētu arī mūsu instrumentu kopumā iekļaut. Paldies! Liels paldies! Uh, Man liekas, ka 92% ir šis skaitlis, eh, kas ir oficiālais eh, attīstības atbalsts. Tur ir arī kaimiņa attiecība politikas nauda ir iekļaujama, Un eh, to referenti ir pacēluši uz 95%, bet viņi to var izskaidrot. Nav jau tā, ka tas viss iet uz attīstības komitejas valstī. Manuprāt, tas ir par visu. Nākamais runātājs Edvards Kukāns, lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es arī gribu pateikties uh, referentiem un visiem, kas tika, kas strādāja pie šī dokumenta, jo te ir dažādas nianses un sarežģījumi, un tāpēc tas viss ir ļoti grūts uzdevums. Iepriekš teicu, ka esmu diezgan skeptisks, kad uh, redzēju uh, pirmo komisijas priekšlikumu. Uh, par um, ENI un FSD biju um, referents, un šeit redzēju tādus interesantus momentus, kad tiek apvienot visi šie instrumenti kopā, jo īpaši uh, NI kontekstā. Gribu uzsvērt, ka tas būs izšķirīgi svarīgi saglabāt šī instrumenta sākotnējo filozofiju. Tas ir uh, politikas virzīts uh, instruments mūsu kaimiņu attiecību partneriem. Mums ir ļoti atšķirīgas uh, attiecības ar mūsu kaimiņu valstīm un ir izšķirīgi svarīgi, lai šis instruments pastiprinātu mūsu sadarbības pūliņus, lai radītu risinājumus un tādējādi varētu stiprināt attiecības ar mūsu kaimiņu valstīm. Citiem vārdiem sakot, mums ir jārada lielāka redzamība Eiropas Savienības politikai kaimiņu valstīs eh, un jāatbilst arī Eiropas politikas mērķiem šai darbībai. Es gribētu redzēt gard, garantiju, ka NP budžets eh, šajā instrumentā tiks orientēts uz Eiropas Savienības prioritātēm un mērķiem eh, šajām valstīm un nevis tiks novirzīts attīstības palīdzībai. Uh, Es atbalstu, ka tiek turpināts vairāk par vairāk princips un uh, nosacījumiem uh, vajadzētu būt skaidriem. Esam uh, noteikuši šo principu, lai atlīdzinātu reformu pūliņus, kas noved pie demokrātijas, cilvēktiesība aizsardzības un tiesiskuma konsolidācijas. Te pašā laikā uh, valstis mūsu uh, kaimiņos uh, būtu jāatdala, jāizšķir uh, atkarībā no mūsu iepriekšējām attiecībām ar šīm valstīm. Un šajā kontekstā mums, mūsu, prā, manuprāt, vajadzētu atbalstīt vairāk valsts, kam ir asociācijas nolīgumi. Mums vajadzētu atrast pienācīgo ietvaru, kurā apspriest sasniegumus kontekstā more for more vairāk par vairāk. Strateģiskie dialogi līdz šim nav pilnībā atbilduši mūsu prasībām, un tāpēc es domāju, ka Eiropas parlamentam kopā ar padomu vajadzētu radīt tādu struktūrētāku dialogu ietvaru ar komisiju par šiem jautājumiem. Visbeidzot, par uh, FSD plus eh, jautājumu. Mums vajadzētu nodrošināt, lai tad, kad tas tiks iekļaut šajā kopīgajā instrumentā, lai tur būtu eh, skaidrā politiskā vadība arī no Eiropas parlamenta puses. Šim instrumentam ir eh, jāatbalsta mūsu politikas mērķi geogrāfiskajās jomās, kam tas ir atvēlēts. Mums vajadzētu nodrošināt, lai FSD iekļaušana NDICI radīs lielāku kohēziju mūsu politikā. Pēdējā piezīme. Tad, kad mēs runājam par finanšu instrumentiem, mums ir jāuzsāk diskusija par Eiropas Savienības finanšu institūciju lomu. Mums ir eh, jābūt tādām saturīgām diskusijām par to, kā veidot eh, finanšu palīdzības eh, īstenošanu. Liels paldies! Liels paldies! Un es gribēju teikt eh, Gālerkungam, ka Benā šonedēļ notiek eh, kopējā parlamentārā asamblēja, jo vismaz no attīstības komitejas eh, kolēģi ir tur. Jā. Austravīčijus kungs grib izteikties tagad savā vārdā, lūdzu. Jā, man ir šeit mandāts un arī gribu paust savu viedokli kolēģi, mēs pieņēmām lēmumu apvienot uh, visus instrumentus un radīt kaut ko jaunu, tad šim jaunajam vajadzētu būt tikpat efektīvam un saprotamam, nu cik vien tas ir iespējams. Manā izpratnē tas, ko redzu, pārskatot uh, izmaiņu procesu, tad mums vajadzētu pārskatīt arī iepriekšējo Eiropas Savienības um, darba praksi Nav nekādas iespējas pārtraukt palīdzību, ja ES fondi tiek izmantoti. Nu, tā ir tikai tāda tā kā draudzības, pierā, tas, tā, tā kā draudzības pierādījums, un nekas netiek prasīts kā atgrieze. Mums ir jāveido ES fondi tā, lai pirmkārt tie pēc iespējas būtu redzamāki tajā konkrētajā valstī. Uh, Daudz kolēģi to uzsvēra pirms mans. Otrakārt, lai tas būtu tā kā nodrošinājums tam, <clears throat> lai mēs a, vienkārši neizmestu naudu, finansējot režīmus un a, diktatūras. Tādu netrīk, netrūkst ap mums. Un a, treškārt, tas ir politisks spiediens līdzeklis un ļauj mums sasniegt mūsu pašu mērķus, it īpaši drošības uh, uzlabošanai mūsu pašiem dzīvotājiem. Atceroties visu to, atbalstu, apstākļu ieviešanu, nu tas būtu mm, iesakām ieviest to mūsu regulējumā. Tātad 15a ar a, pants kā palīdzības pārtraukšana, to atbalstu. Ja tiesiskums, cilvēku tiesības netiek ievērots un pamatbrīvības Es gribētu atkārtot priekšlikumu, par kuru eh, jau balsoja AFET atzinuma komitejā. Tā tad instruments kodoldrošībai. Citiem vārdiem sakiet, ES atbalsts un šis instruments eh, konkrētai valstī jābūt atkarīgai no sadarbības un atvērtības, sadarboties ar ES kodola jautājumos, it īpaši tajos gadījumos, kad ir pamatotas bažas, uh, par kandidātiem vai iestāju valstīm mūsu kaimiņu valstīs. Grozījumus iesniegšu laikā, lai nodrošinātu to, ka šie apstākļi par kodolu drošību papildinātu tos apstākļus un noteikums, kādi jau ir iesniegti klimata pārmaiņu apkarošanas jautājumos un demokrātijas veicināšanas pasākumos. Paldies! Paldies! Deputāti ir izteikušies, tagad komisijas vārdā uzstāsies runātāji. Defko un kaimiņa attiecību pārstāvi Digi Defko Ste Stepāno Markovičī. Divas minūtes katram runātājam lūdzu. Paldies, Linda. Sākumā gribu teikt visiem jums paldies. Īpaši referentiem par kopējo darbu tik ātri izveidojot šo ziņojuma projektu. Process ir pietiekami sarežģīts. Esmu pārliecināts, šis ziņojums ir ļoti nozīmīgs solis uz priekšu, dod ieguldījumu instrumenta viesīš, beidzināšanai ENDCI ir īpaši nozīmīgs sadarbības veids. Tas ir spēcīgs ES instruments veicinās ES redzamību pasaulē un ir izveidots kā sadarbības rezultāts ar parlamentu un komisiju. Mums būs iespējas vēl vairākām diskusijām, bet nu, pamata jautājumi mm, tā izveido instrumenta vienotība, tā ir politiska vēlme, lai mēs būtu uh, efektīvāki. Tātad uh, tas ir instruments un integrēšana Eiropas attīstības fondā. Līdz ar to parlamentam ir ļoti liela nozīme veidojot ārējo ES sadarbību. Kā jau teicu, sākumā runājot par šo instrumentu jāuzsver pārvaldība. Mēs to saprotam. Mēs tāpat arī atbilstoši pamatprincipiem kādi ir un tam, ka tie ir deleģētie akti. Gribu teikt, ka mums neliekas, ka tas ir vislabākais veids, kā to veidot. Vidējais laiks ir 13-15 mēneši, lai šo deleģēto aktu izstrādātu. Nu, tas diez vai būs ātri un veiksmīgi. Un vēl jāsaprot, ka daudzas detaļas ir nozīmīgas. Treškārt, tam var būt negatīva iezīme uz kopējo trešo valstu programmēšanu. Tādēļ es domāju, ka mums jāpāraugās savādāk uz pārvaldību. Mēs visi e, piekrītam, ka Eiropas parlamenta plašāka loma e, ārējo darbību izveidē ir jāstiprina. Taču man liekas, ka tam jābūt atdalītam no. E, izpētes un kontrolas, kas ir drīzāk mikromanagementa jautājums, un es domāju, ka tā nav īsta politiska kontrola. Bet, nu, strādāsim pie šī jautājuma, pārvaldība ir ļoti nozīmīga un centrāla. Otrakārt, par attīstības kontekstu ļoti priecājos, ka 0,7% ir ierakstīts 95%, un nu, tas tāds strīdīgs jautājums. Nu, tāds ļoti ierobežojuši. Nu, neat, uh, Neaizmirsīsim, ka mēs aizvietojam vairākus instrumentus, ne visi ir attīstības komponenti. Tāpat kā drošībā jāuzsver tas, tātad 95 varētu būt efektīvs jautājumos savādi. Un finanšu jautājumos atbalstam pieaugumu, it īpaši Āfrikas finansējumā un kaimiņa attiecību instrumentos un nesadalītie eh, līdzekļi. Tas varētu būt sarežģīts jautājums, jo kā jau kāds no runātājiem runāja, finanšu līdzekļu kopums atļauj plašāku elastīgumu, nu tad drīzāk runāsim pa, uh, runāt par caurskatām definīciju visam. Nākamais jautājums ir investīcijām. Ir skaidrs, mēs nevēlamies būt banka, bet gribam, lai Eiropas Savienība rīkoties atbilstoši darba kārtībai, lai papildinātu privātos eh, investīciju centienus. Mēs neļaujam eh, Eiropas investīciju bankai darboties, eh, tā ir pašai sava loma, mēs to spēcinam un atbalstam, bet veidojam atklātu uh, arhitektūru daudzās valstīs, darbojoties ar bankām, un tas spēcinās kopējo programmējumu finansējumā. Mēs a, piekrītam daudziem jau pieminētajiem jautājumiem. Un pēdējais punkts, visu vārdā runājot, spēcīgākajā dēloma pat, ja mūs atšķir šeit divas a, krāslu rindas, tas ir kopējs priekšlikums, mēs to pārvaldam kopā, mēs sadarbojamies, mēs strādājam kopā Un lēmums ir ļoti skaidrs, dod katram savu lomu, vadot programmēšanu un politisko pusi. Mēs varētu strādāt vēl labāk, un mēs vēlamies aktīvi strādāt visu vārdā. Gribu teikt, ka grozījumi nav tik ļoti nepieciešami, bet mēs katrā gadījumā pie tiem turpināsim strādāt. Paldies! Tas ir ļoti svarīgs jautājums, tādēļ ļauj jums uzstāties daudz ilgāk. Danelsen kungs Diģinieru vārdā un pēc tam uh, nākamais runātājs jādē vārdā. Paldies, uh, arī atgādinājāt par laika ietveru. Kā pa, tāpat kā Stefano un referenti, es uh, atbalstu šo ziņojumu. Tas ļoti mm, liederīgs mūsu turpmākajām diskusijām par kaimiņu attiecību instrumentu. Un tagad vienoto instrumentu. Šīs diskusijas pasvītro to, cik nozīmīgi e, ir šie instrumenti un kādu nozīmi tam piešķir saistībā ar kaimiņu attiecību politiku. Strādājam, lai būtu plašāks elastīgums, vienkāršība, un tas ir eh, labāks apgāds visam tam, ko Kukankungs piedāvāja un pieminēja. Tas atbilst mūsu specifiskajām prasībām kaimiņa attiecību darbības reģionā. Mēs ticam tam, ka vienotais instruments ir pareizā pieeja, lai spēcinātu Eiropas darbības un Eiropas atbalstu dažādajos reformu soļos. Mēs aicinām partnerus um, šos soļus spērt. Otrs punkts ļoti atzinīgi vērtēju. Ziņojumā ietver to uh, performances jeb darbības uh, marķeri. Es domāju, ka priekšlikums ir bijis labs un pareizs, bet tā kā jūs pieminējāt, cik tālu to varētu uzlabot, par to var diskutēt. Bet jāatceras tas, kā mums nevajadzētu nostādīt mūsu pašus tādā stāvoklī, kur situācija ir sarežģītāka, ietekmēt situāciju vai veikt instru, reformas, kuras vēlamies redzēt. Un noslēdzošais jautājums - redzamība. Domāju, ka šis vienotais instruments ļauts, ļaus sasniegt labāku redzamību un būs skaidrāk, kā vispārīgāk rīkoties. Šis instruments ir ļoti liederīgs, un to īstenojot eh, redzamība būs tiešām ļoti nozīmīga. Paldies, nākamais runātājs Kristians Lefle no EAD. Jā, redzu jūs tagad, jā, lūdzu, jums tagad vārds. Haiding. Jā, es eh, biju paslēpies aiz mūsu nelieliem soliem. Paldies par šo iespēju. Tāpat vēlos izmantot iespēju, lai pateiktos līdz referentiem par lielisko veikumu. Skaidro prezentāciju un ieteikumiem, ar kuriem viņi nākuši klajā. Es domāju, ka viņu gatavība ziņojumā parāda aicinājumu darboties uz jauniem pamatiem ārējās sadarbībā un viņu darbs ir pamudinājums mums. Kristiāns Sprēdā pauda zināmas personiska rakstura šaubas par šo konsolidēšanu vienā instrumentā, norādot, ka mēs nevaram vienlīdzīgi strādāt ar Gruziju kā ar Bolīviju. Tik tiešām tāpat kā mēs to nevaram darīt kā ar Norvēģiju un Kanādu, bet šeit ir runa par globālu instrumentu un tā, tās piešķir mums pietiekamu elastību strādāt dažādās konfigurācijās, geogrāfiskās un citās Un atbildot Gālerkungam, kāpēc cilvēktiesība instruments ir iestrādāts šeit? Jo mēs nevaram, nevēlamies skatīt cilvēktiesības kā kādu nišas vai palīgi jautājumu. Tas ietilpst pamat biznesā, un tas nozīmē, ka tam ir jātiek iestrādātam visos instrumentos, ar kuriem mēs strādājam. Uh, izmantojot eh, pienācīgo cilvēktiesību instrumentu, bet arī paredzot geogrāfiskās aploksnes un šāda veida. Elastība mums būs vajadzība, lai mēs varētu savu uh, mērķus sasniegt taiskaitā strādājot ar dalību valstīm, mēs gūtu lielāku kopainu pār šo programmu ietekmi rezultātiem. Bet ir runa arī par to, ka mēs veidojam vienotu ietvaru, konsolidētu instrumentu, kas būtu ar spēcīgāku politisku ietekmi un dzinēju spēku. Un šim nolūkam mums ir jāorganizē stiprināts politikas dialogs, kas ir ļoti nozīmīgs. Stefano Mancerīzi jau pieminēja politisko dialogu, var piekrist, bet arī ne tikai virzienā uz augšu, bet arī virzienā uz leju par to. to pie, runāja Petras Austrevičus, kurš uzstājas Marītes Šāks vārdā, tāpat arī iekšēja virziena dialogs, lai mēs redzētu, kas notiek, un tā būtu nepārtraukta regulāra pazīme, lai mēs varētu saņemt politisku vad vadību gan no parlamenta, gan no dalību valstīm padomē par to, kā mēs šo darbu virzām. Mēs saprotam parlamenta bažas, bet mēs esam nobažījušies, ka ja pārāk lielu uzsvaru liekot uz deleģētajiem aktiem, es saskaitīju septiņus, Šāras Gērens man pārsniedz un saskaitīja astoņus, šeit ir vieta deleģētajiem aktiem, bet mēs nedomājam, ka to skaita pieaugums ir vislabākais veids, lai panāktu dinamisku pārvaldību turpmākajā periodā. Paldies! Un tagad līdz referenti. Mums jau laiks ir aizritējis un tuvojas afēt uzklausīšana. Vai jums visiem ir kas sakām Šarla vai eh, Šarls Gērens pirmais? Paldies, priekšsādātāji. Es piemirsu iesākumā. Ja norādīts. Es jau to darīju sākotnēji, bet vēl gribu pateikties visiem, kuri palīdzēja mums darbā, gan AFET, gan DV komitejā. Pāris vārdi pāris dažiem pārpratumiem starp parlamentu un ārējās darbības dienestu un komisiju par deleģētajiem aktiem. Mēs neesam deleģēto aktu fetišisti. Mēs zinām, ka daudz vairāk kolēģi tādus vēlas iesniegt. Turklāt arī parlamentu priekšsēdētājs bija šais komisārs, kurš pārzina jūsu iestādu no iekšpuses aicināja mūs iesniegt uh, priekšlikumus. Mēs esam parlamentāra asambleja ar savām prerogatīvām. Sākotnēji mēs drīzāk bijām akadēmisks ietvars tie, kuri e, zināja parlamentu no 79. E, līdz 84. gadam, zināja, ka parlamentam nebija nekādas teikšanas budžeta. Mēs cīnījāmies, lai tādu iegūtu. Mēs e, vienmēr zinājām, ka Eh, bija daudz iebildumu, vienmēr tika teikts, ja parlamentāriešiem eh, iedos kādu teikšanu, tad viņi visu izšķērdēs. Tāpat es varu piekrist, bet nokrita pretējais, notika pretējais. Tāpat tas attiecas uz šiem jautājumiem. Strateģiskajās izvēlēs mēs nedrīkstam tikt atstāti novārtā ir, piemēram, pastiprinātā dialoga ietvaros, ko mēs ņemam vērā, ir eh, mūsu prerogatīvas, taču mēs arī vēlamies būt vairāk nekā informēti klausītāji. Mēs esam līdz likumdevēji, mums mēs vēlamies vairāk tiesības nekā tikai uz īsu brīfingu. Un tas būs mūsu pamatpunkts trilogos Bez tam mēs arī mēģinam rieģēt uz sabiedriskās domas aicinājumu, kurā ir jautājumi par to, kas notiek parlamentā. Mums ir pienākums pārliecināt mūsu pilsoņus eh, par to, ka ievēlētajiem ir tiesības uz vārdu. Šķiet, kā arī tiek eh, pieminēt eh, vārdu eh, deleģētais akts, lai redzētu atsevišķu um, dienestu alerģisko reakciju uz to. Katrā ziņā mēs esam ilgi runājuši par to, kāds ceļš būtu vislabākais un vienojamies, ka vidusceļš būs zelta un Eh, pilnībā īstenojams visām trim institūcijām. Paldies, Kristiānas Brēdā! Respektējot mūsu japāņu draugus, kuri gaida eh, uzklausīšanas sākumu, kuram bija jāsākās jau pirms 25 minūtēm, es atturēšos. Pancērīkungs, Antonio. Nekas nav piebilstams? Nē, tādā gadījumā. Paldies! līdz referentiem arī komisija. Vai arī jūs piekrītat, ka parlaments ir daļa no leģislatīvā darba? Frainda kungs, noslēguma vārds termiņi. Paldies, Linda, paldies deputātiem. Atgādinu, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 12. decembris 2012. Un kopējās procedūras ietvaros aicinām visas grupas koordinēt savus uh, pūliņus un darbus caur abām komitejām un aicināt tos līdz parakstīt gan afet, gan develocikļiem. Nākamā kopīgā sanāksme ir paredzēta 22. janvārī. Un tagad es atbrīvoju savu priekšsēdētāju vietu, kuru no manis pārņems Kristians Dans Prēdā.